start with this next one. Okay. Uh, dear colleagues. Dārgie kolēģi. Let me to say a few words. Vēlētos teikt dažus vārdus iesākumā. Mums bija sesijas pārtraukums. Un šajā laikā Uh, līdz manim nonāca informācija par to, ka Itālijas karēvis ir nogalināts Afganistānā. Pēdējā mēneša laikā mēs zinām, ka bojā gājuši 15 brīvi. Es domāju, ka mums vienmēr ir jāpiemina un jāatcerās mūsu vīri un sievas, kas dien dažādās misijās visā pasaulē, un ļoti bieži tās ir bīstamas situācijas, kurās viņi atrodas. Lai viņi zinātu,